Šis termiņš sāks no rītdienas 17. decembra 2010. gadā ir runa par rezolūcijām C7424, C7425, 26 un 27 no 2010. gada. Sēdes protokols parlamentam tiks iesniegts nākamās sesijas sākumā apstiprināšanai, nebūs ibil.